Eh, darba kārtības saskaņā ar 149. reglamenta pāntu 15. janvārī pieņemtā darba kārtība visiem ir izdalīta un pieejama. ETP grupa pieprasa, lai debatēs par pretteorismu pasākumiem tiktu papildinātas ar rezolūciju, par kuru varētu balsot 1. februāra plenāra sēdē. Tagad gan zāles Palonsa kungam vārds, lai atbalstītu šo priekšlikumu. Nikola. Paldies, priekšsēdētāji. Šis parlaments gatavo dažādas rezolūcijas. Nedomāju, kāpēc Parīzes notikumiem mums uh, nevajadzētu. Tieši otrādi vajadzētu sagatavot mums rezolūciju pēc Parīzes notikumiem, pasaule to vēlas dzirdēt, un pirmkārt, lai dzirdētu Eiropas valsti te, pret terorismu, un vēl jo svarīgāk to, ka mēs spējam vienoties ne tikai, lai manifestētu Parīzē, bet arī Eh, pār tematu pēc būtības. Šī jautājumā tik svarīgajā kā cīņa pret terorismu par, eh, parlaments nevar bez mitas runāt un nelemt un nerīkoties un palikt bez rezolūcijas ir vissliktākā rezolūcija, eh, kas, kas apliecinātu, ka manifestēt mēs esam gatavi, bet rīkoties nē. Spersim solus priekšu, tā ir prasība. Paldies! Ta, tagad, kas ir par Gonzāles Ponsa prasību? Ferhofštad kungs, lūdzu. Euh, Paldies vispirms. Esmu gandrīz, ka tautas partijas kolēģis vēlas debats par eh, Parīzes notikumiem un pasākumiem, ko veikt šajā sakarā, jo atceros, ka priekšsēdētāju konferencē, kad mēs tikāmies pēdējā reizē, tautas partija nebija pārliecināta, ka vajadzētu rīkot debatas par šo jautājumu šodien, tāpēc esmu gandarīts par šo viedokļu maiņu un piedāvāju mēģināt panākt kopīgu parlamentu nostāju līdz 12. datuma Eiropadomē. Paldies! Kurš izteiksies pret šo priekšlikumu? Zīpels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc atentātiem Parīzē simtiem tūkstoši Francijas pilsoņi ir izgājuši ielās Eh, cīnoties par brīvību, demokrātiju, eh, vārda brīvību un citām vērtībām. Vakardien komitejā komisija teica, ka nevajadzētu eh, nekādu rīcību un pateica, ka īstenojot likumdošanu un jau spēkā esošos instrumentus pieklibo uh, to transponēšana. Mums, protams, ir jārēģē uz terorismu, uz tādu terorismu, kas dzīves tepat mūsu vidū. Uh, radikalizācija, šie cīnītāji vairs nenāk kaut kur no ārienes, viņi ir uzauguši mūsu dalību valstīs, tie ir mūsu pilsoņi, tādēļ mums šķiet pilnīgi aplami tagad strēpt karstu un uzrakstīt par roku galam kaut kādu jaunu rezolūciju. Nē, mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē visi jau pieejamie pasākumi un tad jādomā par savu pozīciju. Nevajag strēpt karstu februārī. Paldies! dass über den Antrag von Herrn Tagad balsosim par Gonzales Ponsa kunga priekšlikumu, kurš ir par rezolūciju februārī. Es dagegen. Pret. Tja. Wollen wir checken. Ja, da holen wir alle Karten raus. Drošības labāk pārbaudīsim, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir to izdarījuši, vai visi ir nobalsojuši? Vai visi kolēģi un kolēģis ir nobalsojuši? Ja, labi, beidzam balsot. Mit ja haben gestimmt 205. 205 par 140 pret 15 atturējās. Die Fraktion der Grünen beantragt eine Aus Zaļo politiskā grupa ir pieprasījusi rīkot debates eh, klātesot eh, komisijas augstajai pārstāvei eh, KATP par situācijas pasliktināšanos un konfliktiem Mariupolē bez rezolūcijas. Un grupa vēlas, lai šis jautājums darba kārtībā tiktu iekļauts pirms viens minūtes runām un sēde ilgtu līdz 21.00. Hērens kungam tagad vārds lūdzu. Prezident, uh, liebe kundze, paldies priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, savas politiskās grupas vārdā es pieprasīju uh, lai notiktu debates arī bez Morgerīnī kundzes klātbūtnes par situācijas sāsināšanos Mariopolē. Uh, Es lūgtu sēdi līdz ar to pagarināt par vienu stundu. Es to nepieprasu tādēļ, lai mēs atkal diskutētu par Ukrainā notiekošo, jo mēs jau Strasbūras nedēļā par to pietiekam daudz runājām. Es šādu lūgumu iesniedzu, jo man šķiet, ka pēc šīm šausmīgajām traģēdijām Austrum Ukrainā ir jāsaka, ka mēs patiešām sekojam tur notiekošajam, mēs to uztveram nopietni, un mūsu politiskā darba mērķis ir miers un drošība reģionā. Un ir jāpieliek punkts ciešanām un uh, slepkavošanai Ukrainas austrumos, un es uzskatu, ka tas ir uh, pareizais lēmums. Šodien par to ir jādiskutē. Mani pat tiešām šausmināja tās vēstis, ko dzirdēju no dažām dalību valstīm, it sevišķi no Atēnām, jo tur mēs dzirdējām, ka nākotnē viņi vēlas eh, šā konflikta ietvaros tā savādāk raudzīties uz Krieviju. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir pirms īpašās ārkārtas ār, ārlietu ministru sēdes skaidri un gaiši jāpasaka, kādas ir mūsu pozīcijas un ka ir nepieciešams izturēties solidāri, lojāli visiem ārlietu ministriem. Es vienmēr esmu Kārmsas kundze, lūdzu pārtrauciet runāt, jums vairāk nav laika. Diemžēl uh, runājot diviem cilvēkiem kopā nevar saprast, kas tiek teikt. Paldies. Tātad, kurš uh, atbalsta Kārmsas kundzes priekšlikumu, zaļo grupas priekšlikumu? Neviens neatbalsta. Kurš ir pret? Prēdes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nepiekrītam kolēģis lūgumam. Pirmdien eh, ārlietu komitejā notika diskusijas, piedaloties Ukrainas vēstniekam pie Eiropas Savienības. Mēs eh, izklāstījām visas lietas par un pēc. Savukārt piekrīt kolēģis sacītājam, uh, pār Atēnu attieksmi, jo mēs visi ar izbrīnu atklājam šo nepieļaujamo attieksmi, un es domāju, ka skaidri jānorāda, ka nav pieņemami tas, ko Kipras vēlas, Cipras vēlas rīkot konkrēti aliansi ar Putinu. Lūdzu, tagad balsosim par zaļo grupas priekšlikumu proti šodien pagarināt darba kārtību par stundu. Varbūt, ka jūs īsti nezināt, par ko jābalso, es vēl nolasīšu. Jūs ļoti mudīgi šodien esat. Hārmsas kundze, ja es pareizi sapratu, tad eh, pat bez Morgarīnī kundzes piedalīšanās uzklausīt komisijas paziņojumu par situāciju Ukrainā, uzbrukumiem Mariupolē un um, sēdes pagarināšanu līdz 21.00. Kurš ir par lūdzu celiet roku? Pret. Atturas. Noraidīts. Es domāju, ka šeit nav nekāda šauba. Noraidīts. Noraidīts ir. Nav vispār jāpārbauda. So, damit ist der Arbeitsplan festgestellt. Esam vienojušies par mūsu darba kārtību.